Tagad ķeramies pie balsojuma skaidrojumu. Pirmā ir Marija Kristīna Arnotu. Lūdzu. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Vai kolēģi Arnotu nu atrodas zālē, jo tā priekšsēdētājs? Dāmas un kungi, es aicinu jūs apturēt sarunas vai arī atstāt plenārsēžu zāli, ja vēlaties tās turpināt, lūdzu izrādiet cieņu kolēģiem. Paldies, Arnotu kundze, lūdzu jums vārds. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Mēs balsojām pret šo nolīgumu ratificēšanu. Ukraina ir, ir austrumrietumu konflikta plosīta ar traģiskiem notikumiem katru dienu. Neaizmirsīsim, ka šī krīze sākās ar šodien apspriežamo nolīgumu parakstīšanas uh, brīdi. Un tas bija uh, brīdis, kad Janukovičs tika gāsts pēc valsts apvērsuma. Kāpēc lietēja ļugunī tā vietā, lai mēs mēģinātu samierināt abas nometnes? Asociācijas starp Eiropu un Ukrainu ir ar mērķi, lai veicinātu, saglabātu un konsolidētu mieru un stabilitāti. Šobrīd jūs eh, strādājat tieši pie pretējā. Bez tam, kā jūs vēlaties piemērot brīvās tiežniecības nolīgumu ar valsti, kurā plosās pilsoņu karš, eh, vienā trešā daļā tās teritorijas. Visbeidzot ir satraucoši tas, ka nekāds pētījums par ietekmi nav tik nav ticis īstenots, jo šis nolīgums ir ar daudziem riskiem gan Eiropas strādājošiem, tā skaitā Francijas strādājošiem un, protams, arī Ukrainas strādājošiem. Paldies! Frau Kollegin! Paldies! Nākamais Žants Luks Šafhauzers. Eh, Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs balsojām pret šo nolīgumu. Tāpēc, ka šobrīd asociācijas nolīgums nozīmē gatavoties karam. Tas nozīmē uzsvērt atšķirības starp rietumiem un austrumiem, laikā, kad vajadzētu strādāt vienotības un miera interesēs. No otras puses, Eh, tā ir mūsu cieņa apliecinājums Ukrainas tautai balsojot pret. Gāze, elektrība jau maksā dārgāk, darba vietas eh, tiek iznīcinātas, bezdarbs pieauga. Mūsu parlaments melo Ukrainai liekot tai domāt par palīdzību, kas būtu proporcionāla ekonomiskiem grūtībām. Ukraina būs, kļūs vēl nabadzīgāka un rietumu kompensācijas nekad neatbildīs gaidītajām. Drīzumā Ukrainas tauta jutīsies rietumu nodota Ukrainā demokrātija ir ļoti trausla, tā atrodas korumpētu oligarhu rokās, fašistisku elementu rokās, kuri sei naidu un rasismu. Paldies Šofauzer kungam. Nākamais Pēters Jārs. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es balsoju par šo asociācijas nolīgumu, jo man tas nav stāsta gals, bet gan jauna stāsta sākums. To mēs varam pārakstīt kopīgi strādājot. Un tie, kas ir rūpīgi iepazinušies ar nolīguma tekstu un apsvēruši perspektīvu, labi saprot, ka tā ir tikai perspektīva ne tikai Eiropas Savienībai un Ukrainai, uh, bet tā var kļūt arī par perspektīvu trialogā starp Eiropas Savienību, Ukrainu un Krieviju. Moto varētu būt ar kopīgu spēku, ar uzticēšanos. Mēs varam panākt visu. Un tāpēc es balsoju par. Paldies. Paldies Jāra kungam. Vai es varētu kolēģus Langenu, Broku un citus uh, turpināt sarunas ārpus zāles? Elmār, Werner, vai jūs varētu lūdzu atstāt zāli un tur turpināt sarunas? Paldies! Tālāk vārds Morvai kundzei, lūdzu. Köszönöm szépen, magyar ember. Paldies, priekšsarētāji. Kā Ungāriete, es balsoju pret. Es nevaru atbalstīt tādu asociācijas nolīgumu, kurš stātos spēkā starp Eiropas Savienību un valsti, kura ir nepārtraukti pret 200 tūkstošu un ungāru mazākumu cilvēku tiesībām. Viņi dzīvo bailēs, viņi ir spiesti bijuši beigt. Otrai pusē ir jāievēro cilvēku tiesības, jāievēro uh, minoritāšu tiesības. Ukraina to nedara. Es nerunāju par partiju politiku. Tad, kad uh, Ungārijas uh, Fides partijas pārstāvi cēlās kājās un aplaudēja, tas tiešām man sadusmoja. Savukārt šajās debatēs var, var Karpatijas eh, pārstāvi pat nepiedalījās un nerunāja. Tas man pārsteidz. Paldies Morvai kundzei. Tālāk Pēters Mahs. Ist Herr Mach im Saal? Vai Mach kungs ir šeit zālē? Nē. Labi, ejam tālāk sarakstā. Neitans Gils tālāk. Thank you very much. Paldies. Asociācijas nolīgums ir kaut kas pa vidu starp tirdzniecības nolīgumu un ES dalību valsts statusu. Šis ir Ukrainas otrais mēģinājums noslēgt šo asociācijas nolīgumu. Pirmais mēģinājums noveda pie demokrātiski ievēlēta prezidenta gāšanas un pašreizējo pilsoņu karu, kas notiek Ukrainā. Kur tas viss beigsies, ja Putins reaģēs uz to? Ukraina ir kā buferzona starp NATO un Krieviju. Eiropas Savienība likvidē šo buferzonu, potenciāli noliekot NATO tankus pie Krievijas robežām. Tas, ko jūs šodien darat, ir pieliet eļļu ugunim, kuru Eiropas Savienība aizdedzināja. Putins nav lielākais apdraudējums mūsu civilizācijai. Lielākais apdraudējums ir islama ekstrēmisti. Politisku iemeslu dēļ kaitināt Krievu lāci ir ļoti bīstami. Tieši šo iemeslu dēļ mēs balsojam pret šo nolīgumu. Paldies par šo skaidrojumu. Paldies, ka arī uh, pieturējāties pie atvēlētā uzstāšanās laika. Nākamais ir Klaus Buhners, pārstāvs zaļos. Lūdzu. Priekšsarētāja kungs. Nolīgums satur tekstus, kur daudzi ne, neustver. Tas nav nekāds brīnums, jo vairāk kā 1200 lapspuses ir šajā nolīgumā, par kur mēs tikko balsojām. Es atsaucos uz 89. pāntu tirzniecības sadaļā. Tur rakstīts, ka likumdošanas aktiem Ukrainā ir jātiek grozītiem tādā veidā, lai investīciju aiz, aizstāvēšana un šķīrēties uh, aizsardzība tik nodrošināta. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Ukraina nepieņems nekādas jaunas vides vai sociālo jautājumu tiesību aktus, kas aizstāvētu investoru intereses. Tas, manuprāt, ir demokrātijas mazināšana. Šķirēties procesi var novest pie miljārdiem lielas maksājumu. Uh, piespriešanas, kas Ukrainas ekonomikai var radīt milz zaudējumus. Ja mēs e, uz šādiem pamatiem slēdzam vienošanos, tad Ukrainas iedzīvotāji ātri vien pamanīs, ka mēs trojas zirgu esam viņiem nosūtījuši. Uh, pazudīs uzticēšanās Eiropai, mūsu savstarpējās attiecības tiks traucētas ilglaicīgi. Es uzsveru, vienošanās ar Ukrainu ir nepieciešama, bet ne šādā veidā, ne ar šādiem noteikumiem. Paldies! Paldies profesoram Buhneram. Nākamā Tatjana Ždanoka. Lūdzu. Yes, thank you, Chair. Paldies, priekšsarētāji. Es balsoju pret šo nolīgumu. Es uzskatu to par slikti sagatavotu, izteikti bezatbildīgu un politizētu lēmumu. Trīs, pēc trim dienām būs svarīga gada diena. 51 gads ir tikai pagājis pēc līdzīga nolīguma ar Turciju, un kur ir pavirzījusies Eiropas Savienība attiecībās ar to valsti. Es vēlos ieteikt tiem naivi sapņojušiem cilvēkiem Ukrainā, kas eh, sapņo par ātru iestāšanos Eiropas Savienībā un bezvīzu režīmu, kuru tikko apsolīja, ne bezatbildīgi apsolīja Porošenko kungs. Mēs aicinām jaunus iedzīvotājus Eiropas Savienības mājā, kura īstenībā ir jāpārbūvē. Mūsu lēmums ir absolūti bezatbildīgs tā rīkoties. Paldies Danoks kundzei. Nākamais Gila kundze. Paldies, priekšsarētāji. Es balsoju par Sarīšu Voskas ziņojumu, jo uzskatu, ka attiecību stiprināšanas ar Eiropas Savienību un Ukrainu šai svarīgajā laikā ir ļoti nepieciešama. Ukraina ir mūsu kaimiņš, kur drošība un labklājība aizvien vairāk ietekmē arī pašu Eiropas Savienību, kā to pierāda nesenie notikumi. Es uzskatu, ka tas ir tieši abu pušu iedzīvotāju interesēs stingri atbalstīt Ukrainas centienus īstenot padziļināts politisks un ekonomisks reformas, cieši sadarbojoties drošības jautājumā visā reģionā. Es tāpat uzskatu, ka šis nolīgums ir absolūti nepieciešams, lai rastu politisku risinājumu krīzei Ukrainā, kur tiek ņemt vērā valsts suverenitāte un teritoriāla nedalāmība. Komisārs de Guhts paziņoja, ka nolīgums ar PS un Ukrainas eh, stāšanās spēkā notiek, tomēr liela daļa no noteikumiem tiek eh, novēloti, eh, apstiprināti, lai varētu panākt vienošanos ar Krieviju. Es ceru uz deeskalāciju šajā konfliktā, bet es vēlos uzsvērt arī to, ka Ukrainas vēlme slēgt vienošanos ar Eiropas Savienību ir suverēna vēlme, un mums nevajadzētu aizmirst arī to, ka Ukrainai ir tiesības uz šādām suverēnām izvēlēm. Paldies! Priekšsarētais, es vēlos atgādināt, ka viena minūte parasti ir balsojuma skaidrojumam atvēlēta, un es aicinu kolēģis pieturēties pie tā. Tālāk Pēters Mahs, kurš ir atgriezies zālē, lūdzu jums vārds. dámy a pánové já jsem hlasoval proti této dohodě o. dāmas un kungi es balsoju pret tirsniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ukrainu, jo, manuprāt, šis nolīgums nav izdevīgs, it īpaši tas nav izdevīgs Ukrainai. Es atbalstu brīvo tirzniecību, bet Ukraina ir apņēmusies pieņemt visu akī, visas regulas un direktīvas Šis eh, nolīgums politiski sadalīja Ukrainu novembrī. Tas noved pie Maidana notikumiem, kas bija izdevīgi valsts rietumiem. Savukārt neizdevīgi valsts austrumiem, jo tas apgrotinās viņu tirzniecību ar Krieviju un citām bijušajām padomu bloku valstīm. Attiecīgi esmu par brīvās tirzniecības nolīgumu, bet ļoti žēl, ka Ukraina ir jāpieņem pilnībā viss akī, kas ir ļoti apgrūtinoši tik trūcīgai valstī kā Ukraina. Paldies kolēģim, paldies arī par precīzo iekļaušanos atvēlētā laikā. Štomas Čehovskis tālāk ir nākamais runātājs. Balsojam skaidrojumu par Klodu Morājas. Pēc tam būs Korācas bildes kundze, ar ko arī noslēgsim balsojumu skaidrojumu. Lūdzu, Šehovska eh, kungs, jums vārds. Vážený pane předsedající, děkuji. Priekšsēdētāji, paldies par iespēju izteikties. Es balsoju pār šo ziņojumu, jo, manuprāt, tas ir neliels solis eh, Eiropas Savienībai un Ukrainai, bet liels solis mums visiem stabilitātei un mierai Ukrainā. Mēs, eh, Čehi, izjutām eh, līdzīgi iespēju, kad līdzīgs nolīgums tika noslēgts savā laikā ar vecajām Eiropas Savienības valstīm. Uh, Un arī tika runāts, ka tas varētu negatīvi ietekmēt eh, jaunās Eiropas Savienības dalību valstīs, taču tā nenotika. Pilnīgi pretēji. Šis nolīgums kalpos Eiropas Savienības un Ukrainas labklājībai. Paldies! Paldies! Un noslēdzošais vārds eh, balsojuma skaidrumos Anna Marija Kurāca Bilda. Paldies priekšsēdētājiem. Laikā, kad Putīns pārbauda mūsu vājumu un pievelk militāros spēkus pie eh, robežām, kad Ukrainai draud militāra invāzi, invāzija, ir ļoti svarīgi apzināties to, ka parlaments ar lielu vairākumu apliecina mūsu atbalstu. Es balsoju pār asociācijas nolīgumu ar Ukrainu. Tas ir ekonomiski ļoti svarīgs, tāpat arī tas ir svarīgs politisks signāls, ka mēs nepieņemsim šāda veidā rīcības Eiropā. Viņi cīnās Ukrainā par brīvību, teritorijas integritāti un paužu nožēlu priekšsēdētāji par to, ka gan galēji labējie, gan kreisie uzgrieza muguru balsojot pret šo nolīgumu. Manuprāt, tas ir nepieņemami, tas, eh, tas eh, neatbilst Eiropas vērtībām, ko mēs atbalstam. Paldies, ar to arī noslēdzam balsojumu skaidrojumu. Izsludinu pārtraukumu līdz 15.